jautājumos paziņojums vēlēšanu process Haiti. Un komisijas vārdā, komisijas priekšēdētāja vietnieci pārstāvēs komisāru. Komisāra Krecū kundze. So, uh, Godātā prieksēdētājas kundze, godātais e, Kenders kungs, cienījamie deputāti. Augstās pārstāvis vārdā es vēlētos pateikties e, par komisijai doto iespēju runāt par Haiti un to piemeklējušo institucionālo krīzi. Situācija Haiti nodarbina mūsu visu prātus un tiešām uzskatu, ka ir ļoti aktuāli par šo jautājumu diskutēt. Tas, ka prezidenta vēlēšanas, kuras bija paredzētas 27. decembrī, nenotika un tika atceltas arī 24. janvārī, uh, Šobrīd eh, politiskā nestabilitāte ir radījusi ļoti lielu viļņošanos. Tas, ka Haiti iedzīvotājiem ir demokrātisks tiesības ievēlēt savus vadītājus, šobrīd ir sašķobījies. Zamā vēlētāju aktivitāte un arī otrā raunda sagatavošana notika ļoti spēcīgi polarizētā politiskajā vidē. Vienā pusē nostājās eh, vēlēšana padome un otrā opozīcijas. Šobrīd mēs baidamies, ka Haiti var eskalēt vardarbība, kur jau šobrīd ir prasījusi vairākas dzīvības. Protams, eh, saprotu, ka man nevajag šeit eh, runāt par to, cik situācija ir bīstama, īpaši tādā valstī kā Haiti, kurā valda nabadzība un eh, kurā risks zaudēt dzīvību vai veselību ir liels. Haiti jau gadu desmitiem ir cīnījusies uz demokrātijas ceļa, un to satricināja zemestrīce desmitajā gadā Eiropas Savienība Haitī ir palīdzējusi jau ilgas gadas. Eiropas Savienība uz vēlēšanām jūlijā nosūtīja vēlēšanu novērošanas misiju un vēlētos pateikties Valenciāno kunga paveiktajam un Hartins kundas paveiktajam. Viņi ir eh, palīdzējuši Haitī un strādājuši ārkārtīgi profesionāli. Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija atklāja vairākas nepilnības un tomēr uzsvēra, ka 25. oktobrī notikušajās vēlēšanās būtiski likuma pārkāpumi novēroti netika un ka pirmais prezidenta vēlēšana rauns bija pietiekam veiksmīgs un pat pietiekam demokrātisks. Diemžēl kandidāts, kurš netik, nenokļuva pirmajā vietā pēc pirmā raunda, neakceptēja demokrātisko vēlēšanu rezultātus. Viņš eh, apsūdzēja vēlēšanu sistēmu krāpniecībā, un tas radīja um, nedrošību cilvēku prātos. Haitī vēlētāji tāpēc nedavās uz vēlēšanām, Un tāpēc 7. februārī, kad saskaņā ar konstitūciju patreizējam prezidentam Martelli ir jāatkāpjas no amata, Haitī nebūs prezidenta. Haitī konstitūcijā nav paredzēts šāds pavērsiens, bet, protams, konstitūcijā ir paredzēts, paredzēta situācija, ja prezidents nav spējīgs pildīt savus pienākumus. Mēs eh, ar lielām bažām sekojam līdzi noteikumiem Haitī OAS ir nosūtījusi uz Haitiju savu starpnieku delegāciju, un es tiešām ceru, ka parādīsies un tiks panākts plaša vienošanās. Jo 25. oktobrī notikušās vēlēšanas tomēr ir Haiti iedzīvotāju demokrātiskās gribas apliecinājums. Es esmu pārliecināta, ka šāda misija būs ārkārtīgi būtiska, un tomēr visticamākais, ka tuvākajā laikā lī, līgums panāks, vienošanās panākt netiks, un ka pagaidu valdībai būs jāstrādā tālāk, bet tas eh, būs smags trieciens demokrātijai. Eiropas Savienība ir bijis eh, Haiti partners jau ļoti ilgu laiku un šajos grūtajos laikos it visiem ir jāizvairās no vardarbības, jāakceptē politiski risinājumi un jāuzsver demokrātiskuma svarīgums. Un tagad uzklausīšu godāto deputātu viedokļus. Paldies! Thank you, Commissioner. Now we start... Paldies, Komisārs Konze tagad uh, runātāju politisko grupu vārdā Štīrkungs būs pirmais runātājs divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs Konze. Es uh, gribētu sākt un sveikt Valenciāno kundzi un tos kolēģus, kas bija devušies uz vēlēšanu novērošanu Uh, uh, misiju uz uh, Haiti. Es um, ļoti atzinīgi vērtēju viņu darbu, jo viņi ir devuši ieguldījumu vēlēšanu procesā. Mūsu novērotāji varēja konstatēt visas tās problēmas, kādas ir šajā procesā. Tas nav pārsteidzoši, ja ņemam vērā tās problēmas un apstākļus, kādi ir Haiti. No kopš 2015. Mm, gada situācija ir sarežģīta taču jāsaka, ka centieni ir ļoti būtiski un mm, atspū, mūsu ziņojums atspoguļo vēlētāju apņemšanos un vēlmis. Mūsu parlaments nozīm nosūtīja novērotājs, tāds partija domā, ka jāt. Uh, jāzīst pirmās vēlēšana kārdas uh, rezultāts, jāveic otrā vēlēšana kārta, lai būtu mm, kandidāts ievēlēts, kas nomainītu Martēlis Kondzi. Ir nepieciešama iekļaujoša darbība, jāgarantē mieru un uh, institucionālo stabilitāti Haitī arī pēc uh, 7. Uh, aprīļa, uh, kad beidzas Martēlī Konga. Uh, mandāts. Haiti ir valsts, kurā ir ļoti plaša nabadzība, vairāk nekā 70% ir nabadzīgi. Um, zemestrīce 2010. gadā ļoti smagi kā, skāra šo uh, valstu. Uh, Šai tautai nav uh, laika kavēties, ir nepieciešama valdība, kas veiks reformas, lai veicinātu izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību, demokrātiskas reformas un apkarot uh, ārkārtīgi plašo nabadzību. Paldies nākamā runātāja Valenciāno kundze. Priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, es gribu apstiprināt to, ka Eiropa vienmēr ir atbalstījusi Haitī tautu. Tāpat arī atbalstījis konstitucionālās tiesas. Mēs vienmēr esam teikuši, e ES solidaritāte ar šo valsti e, ir ļoti augsta. Šī valsts ļoti e, daudz ir cietusi. Tā ir mūsu pirmā apņemšanās no mūsu puses. Un tad jāsaka, ka es tiešām vādu profesionāļu komandu, kas uh, atbalsta demokrātiju pasaulē, viņi ir ļoti labi strādājuši vēlēšanu novērošanas procesā. Taču, diemžēl, Haitī situācija tagad ir bloķēta. Darbs tika veikts ļoti labi, nozīmīgi, kolēģi palika ļoti mierīgi, jūs varat paraudzīties uz rezultātiem mūsu tiešsaistes vietnē. Un mēs tiešām varam teikt, ka vēlēšanas 25. oktobrī tā bija pirmā prezidenta vēlēšanu kārta. Bija ļoti, nu, teiksim, tādas veiksmīgas bija maz pārdarbības. Tas, tās bija labāšana, labākās vēlēšanas Haitī vēsturē. Tātad pirmā kārta bija veiksmīga. Un to vajadzēja atzīst. Un tad vajadzēja noturēt otro vēlēšanu kārtu. Pat laban ir institūcija krīze Haitī, ir politiska bloķe, blokāde un Haitī dzīvotājiem situācija jāatrisina pašiem. Tautai un institūcijai jāpārtrauc šī uh, situācijas bloķa, blokāde. Uh, es neatkārtošos to, kas ir teikts, tiešām jāatrisina šī blokāda. Mēs ceram, ka tas notiks dialoga ceļā. Uh, meklējot konsensu. Mūsu ieteikums ir balstīts uz darbu, kas ir bijis ļoti rūpīgs, un mēs gribam teikt, ka, ka otrai vēlēšana kārtai jānotiek. Tas ir tas vislikumīgākais, kas būtu jādara. Mēs sagaidām risinājumu no Haiti iedzīvotāju puses, un ja būs otrā vēlēšana kārta, tad vēlēšana novērošanas misija atkal notiks, lai paraudzītos uz situācijas attīstību. Paldies! Paldies. Nākamā runātāja Bilbao kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājas kundze, paldies komisāras kundze, un pirms sāku gribētu arī teikt paldies, teikt paldies komandai, kas tik intensīvi strādāja, kas palīdzēja sastīdīt ziņojumu. Paldies Elinai Valenciāno par to, ka viņi koordinēja šīs novērošana, novē, vēlēšana novērošanas misijas darbu. Šīs prezidenta vēlēšanas uh, parādīja, ka Eiropas institūcijas uh, cenšas uh, īstenot soļus, lai notiktu otrā kārta vēlēšanās pēc 25. oktobra pirmās vēlēšana kārtas. Politiskais process ir nepieciešams jo svētdien Martelī kungs uh, um, atstāja um, amatu, ir nepieciešams provizorisks um, premjerministra uh, postens. Pirmā vēlēšana kārta bija mierīga, tika pārvarēta augusta vardarbība, bet ir arī problēmas, nu, piemēram, zema dalība vēlēšanās un diskriminācija. Uh, kandidātu izvirzīšanā. Tāpat varētu uzlabot vēl pāris citus punktus. Taču vēlēšana diena, 25. oktobrs un arī vēlēšana process, tas bija ļoti būtisks progress demokrātiskai kultūrai šajā valstī. Jūs zināt, ka Haiti ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē šīs valsts iedzīvotājiem. Tagad uh, jāizmanto visas iespējas, lai uzlabotu uh, labklājību. Viņi visā vēsturē ir piedzīvojuši vārdarbību, taču tagad šai sabiedrībai ir cerība un viņi vēlas eh, demokrātiski, dem, mm, dialogu veicinot strādāt. Ir nepieciešama panākuma, ir nepieciešams domāt par nākotni. Bērni raudzījās uz mums ļoti zinātkāri un uh, Pieaugušie gribēja no mums zināt, eh, kāda būtu viņu cerība, cerība pēc vēlēšanām. Aizvien vēl ir liela nedrošība un ļoti plaša nabadzība, taču cilvēkiem ir tagad cerība, cerība uz demokrātiskām institūcijām, labāku nākotni un labu ceļu eh, virzoties uz priekšu. Otrais vēlēšanu kārta tiks noturēta, būs eh, likumīgi kandidāti un var stiprināt uh, tiesiskumu. Tas ir nepieciešams šajā valstī. Tagad vairs jākundze pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Prezidenta vēlēšana otrā kārta atkal tiek atlikta. Pat laban ir uh, situācija uh, strupceļā nepieciešama stabila demokrātija un vēl tāls ceļš ir ejams. Es piedalījos vēlēšanu novērošanas misijā 25. oktobrī. Paldies visiem, kas mums palīdzēja. Un varēju konstatēt, ka Haiti uzticība ir kliedēta. Ļoti daudzi nepiedalījās vēlēšanās vairāk nekā 70%. Un tas ir saistīts ar to, ka sociālajie jautājumi netiek risināti. Um, Haiti ir viena no uh, nabadzīgākajām valstīm reģionā un pasaulē. Tajā pašā laikā ir turismu iespējas, lauksaimniecības iespējas. Absolūti nepieciešams atrisināt uh, ūdens jautājumu. No 12 uh, miljoniem 80% cilvēku zaudēja īpašumu pam un uh, mm, dzīvesvietas pēc 2010. gada postiešanas zemestrīces. Um, palīdzība nebija veiksmīga un ir arī eh, ne uh, uzticība starptautiskai palīdzībai, starp šī palīdzība nebija efektīva institūcijas un demokrātija institūcijas ir iespēja pārvarēt situāciju tagad. Mums ir jāturpina strādāt, raugoties uz to, uh, kas notiks uh, Haitī pēc Martelī kunga uh, darba uh, pienākumu beigšanas. Priekšstādājs kundze, jūs varat um, būt droši, ka mēs aktīvi strādāsim, lai labotu situāciju. Paldies, nākamais runātais Karao kungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Vēlēšanu um, novērošanas uh, delegācija strādājot šajā delegācijā, var apstiprināt to, ko Valenciāno kundze teica par pirmo vēlēšanu kārtu. Arī otrai vēlēšanu kārtai vajadzētu notikt Haitī. Haitī ir uh, nabadzība, bats, vārdarbība. Sešus gadus pēc zemestrīces jākonstatē, ka Eiropa un ASV palīdzēja, bet korupcija, vārdarbība. Uh, vāja demokrātija un terorisms ir vērojami šajā valstī. Mēs, protams, varam teikt, ka mm, zemestrīce 2010. gadā ir uh, atstājis ļoti dziļas pēdas, vēl nepārvarētas pēdas. Ir dažādi um, notikumi, par kuriem var diskutēt un problēma lauka, piemēram, naftas ieguve, naftas ieguves lauki, tad eh, vēl jārunā par dabas katastrofēm. Un jāsaka, ka netika veicināta šīs valsts ilgtspējīga attīstība. Komisija, es gribu uzdot jautājumu, vai mēs tiešām vēlamies šajā jomā būt tādi aktīvi aktieri. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Pancērī kungs, divas minūtes. Thank you. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Pēc vēlēšanu procesa aizsākuma 25. oktobrī mēs šodien redzam, ka Haitī ievalda plaša politiska nestabilitāte valsts ir ārkārtīgi nabadzīga. Jāsaka, vēlēšana novērošanas misija no ES pieredzēja to, ka vēlēšanas notika mierīgā um, atmosfērā, bija pāris starpgadījumi, bet visādi citādi starptautiskie standarti tika uh, ievēroti. Neskatoties uz to, tā puse, kas zaudēja vēlēšanas, sei ne uh, uzticību un um, arī plašsaziņas līdzekļi uh, runāja par to, ka iespējams ir uh, vēlēšana uh, krāpniecība. Mēs bijām šajā valstī, Valenciāno kundze vadīja mūsu vēlēšana novērošanas delegāciju, un mēs varam apliecināt, ka vēlēšanas bija labas. Eiropas Savienībai bija ļoti precīzs uzdevums uh, apelēt pie visiem politiskajiem aktieriem, uzņemties politisko atbildību viņu tautas labā patreizējā politiskā bloķētā situ situācija jāpārtrauc, jārespektē 25. oktobra vēlēšana rezultāti. Un ir nepieciešams jauns darbības plāns un arī rīcības plāns, kas balstītos uz pirmo vēlēšanu rezultātiem. Pirmo vēlēšanu kārtas rezultātiem. Komisārs Konze, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība arī izšķirīgi un skaidri um, atbalstītu šo līniju. Mums jāatbilst Haitī tās demokrātiskajā attīstības ceļā. Tas ir process, kas garantē stabilitāti, un šādi mēs varam risināt problēmas, kas smagi skar šo valsti, piemēram, ekonomiskā nabadzība, tāpat arī uh, zemestrīces uh, seku pārvarēšanu. Paldies! Paldies Pancerī kungam! Nākamā runātāja Micī kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kaut arī vēlēšanas Haitī tiek uzskatītas par pietiekami godīgām, problēmas ar tām bija. Proti divreiz jau ir atlikts otrā vēlēšana kārta, un eh, Eiropas parlamenta deputāti, kuri devās vēlēšana misijā, lai uzraudzītu otro kārtu, 48 eh, stundas pirms eh, paredzēt tajās vēlēšana dienas vē, centrālā vēlēšana komiteja atlika vēlēšanas, un tad opozīcija izgāja vardarbīgās demonstrācijās, un tajās gāja bojā cilvēki, nerunājot nemaz par nekustamā un kustāmā īpašuma bojājumiem. Uh, Haiti ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Tai ir nepieciešams pārmaiņas un tūlīt pat. Ja nē, tad tā vēl dziļāk slīks nabadzībā, korupcijā, diktatūrā un eh, vēl joprojām nav sakārtota desmitā gada zemestrīces bojājumi. Haitī valdošajiem spēkiem ir jāatgūst cilvēku uzticēšanās. Galvenais un pirmais ir jāpārtrauc vardarbība. Haitī iedzīvotāji ir pelnījuši godīgas vēlēšanas, un Eiropas Savienība, manuprāt, um, tas ir tās pienākums nosūtīt uz Haiti jaunu delegāciju, ir jānosaka jauns vēlēšana datums, uh, un krīzē ir jārod pēc iespējas ātrāks risinājums. Un pēdējā runātāja Kienģi kundze. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties Valenciāno kundzei un arī pārējiem kolēģiem, kur ir piedalījušies šā ziņojuma sagatavošanā. Arī es piedalījos vēlēšanu novēro, novērošanas misijā 25. oktobrī. Haiti ir valsts, kura tiešām pēdējiem spēkiem mēģina tikt galā ar zemestrīces radītajām traģiskajām sekām. Situācija ir traģiska. Haitī plosa pretrunas, politiskas un citas, un tomēr Haitī vēlas brīvas demokrātiskas vēlēšanas. Uh, Un tiešām jāsaka, ka pateicoties mūsu klātbūtnē vēlēšanas 25. notika. Tās notika un bija godīgas un bez krāpniecības. To pateica visi kolēģi, kas piedalījās, kas tur bija. Eiropiešu klātbūtne uz šīs salas ir ļoti būtiska kāpēc e, vēlētāja aktivitāte bija tik zema? Tāpēc, ka trūkst uzticēšanās vietējiem valdī, valdoņiem. Tas, ka bija divi kandidāti un ka tika izvēlēts viens, nu, tiem, kuriem šis viens nepatīk, ir jāakceptē vairākuma griba. Es tiešām ceru, ka Haiti pēc iespējas ātrāk izveidos demokrātiskas un pārvaldīt spējīgas institūcijas, lai valsts pēc iespējas ātrāk izrāptos no šīs bedras, kurā tā tik ilgi ir dzīvojusi. Demokrātijas atbalsts, demokrātijas veicināšana, tikai tas var nodrošināt šo procesu un stabilu dzīvi Haitī. Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras Kolčak kungs pirmais. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, piekrītu tam, ko teica komisārs, saka Polčaka kungs. Tas ir fakts, ka ja ir institūciju krīze kādā no valstīm tādēļ, ka viens no kandidātiem nerespektē vēlēšana rezultātus un vēlēšanas, kurās nav bijusi krāpšanās, tad šāda darbība novada valsti hausā. Manuprāt, situācija nevar atrisināt tādā veidā, ka mēs atstātu savā vaļā šo valsti, atstātu cilvēkus bez palīdzības. Uh, Tāds risinājums arī netika piedāvāts. Es domāju, ka mums jāsako situācijas attīstībai, varbūt jānosīta vēl viena mm, delegācija, lai motivētu uh, cilvēkus un spēcinātu šo cilvēku apņemšanos uh, veicināt demokrātisko procesu tikai tādēļ, ka ir bijusi kļūda. Paldies. Tagad Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu Grieķijas uh, deputāts un gribu izrādīt savu solidaritāti ar Haiti tautu. Tā ir pirmā tauta, kas pēc 1800. 21. gada revolūcijas mūs atzina. Nevalstiskās organizācijas un arī problēmas ir novedušas pie tā, ka Haiti valsts ir ļoti, ļoti vāja. Uh, Nu, nav brīnums, eh, ka starptautiskās eh, um, sabiedrības palīdzības maksājumi um, tiek derīgi izmantoti. Ir krīze uh, pārtiks apgāde jomā, vēlēšanas nebija demokrātiskas un tādēļ Haiti iedzīvotāji ir pret valdību, kas ir pie varas tagad. Vēlēšanas bija krāpnieciskas, tas ir uh, sakāms par 2015. gada oktobra vēlēšanām. Tagad situācija ir strupceļā. Otrais, otrā vēlēšana kārta visu laiku tiek atlikta un ir skaidrs, ka Haitī tauta nosūtīs uh, un mēģina ap, apkarot um, uh, situāt, ne, negatīvo situāciju un mēģina uh, labot situāciju nabadzības jomā. Paldies! Nākamais runātājs Jakovčiču kungs. Priekšsētājs kundze Haiti ļoti smagi skāra uh, zemestrīce. Pēc tās bija vairāk nekā 200 tūkstoši um, bojā gājušo. Mēs visi izrādījām solidaritāti. Uh, Um, jārunā par to, ka šī valsts ir viena no nabadzīgākajām pasaulē, un uh, jau arī tad toreiz uh, iedzīvotāji dzīvoja nabadzībā, nestabilitātē, un uh, augsts korupcijas līmenis bija. Vēlēšanas, kas bija paredzētas pagājuši gadu un kas tika brīvi un uh, arī um, kārtīgi organizētas, nu vismaz nu, tā teica kolēģi, kas novēroja tās. Mēs cerējām, ka būs jauns uh, process aizsākt šajā salā. Eiropa palīdzēja uh, Haiti visgrūtākajā brīdī. Uh, palīdzēja arī pēdējo vēlēšanu laikā. Eiropa turpinās savu darbu, jo nešaubos par to, ka mūsu palīdzība ir absolūti nepieciešama Haitī tautai. Paldies! Paldies, brīvā mikrofona procedūra noslēgta, un tagad uzstāsies noslēgumā Kretsu kundze, lūdzu. Uh, Paldies! priekšādātāji. Tā bija interesanta, derīga doma apmaiņa. Paldies visiem deputātiem kas izteicās, un paldies arī par jūsu centieniem palīdzēt un tikt ārā no šīs, šīs trupceļa vai blokādes, kas tagad valda kaiti politikā. Es esmu pārliecināta, ka jūs zināt, ka Eiropas Savienība sniedz atbalstu Haiti tā ir viena no visnabadzīgākajām valstīm pasaulē, un sevišķi pēc 2010. gada viens no diviem haitiešiem ir baudījis kāda veida palīdzību. Un es domāju, mēs visi esam vienisprātis, ka jāizmanto diplomātiskie kanāli, diplomātiskās iespējas, lai um, Uh, no krīzes varētu iziet ar haitiešu pašu palīdzību un ieguldījumu. Es ļoti novērtēju Eiropas parlamenta lomu vēlēšanu novērtēšanā. Paldies, ka jūs šo jautājumu turat darba kārtībā. Paldies!